Ok, buongiorno a tutti. Diamo in... Visiem labrīt, sāksim darbu. Mums ir gaidāma gara balsošanas. Um, garšas balsošanas sēlietas Marītas Volsons eh, ziņojuma projekts par dzīvnieku veselību. Gandrīz 800 grozījumi ir iesniegt, ir atzinumi arī no vīdes un dzīvesaimniecības komitejas. Tas tātad ir vēl 300 grozījumi, tātad eh, balsošana būs diezgan gara, taču ir īstenoti ievērojami centieni. Un līdz ar to būs daudz konsolidēto balsojumu. Tātad visumā mums būs jābūt apmēram 420 reizes, un tomēr šī diena būs gara. Vai Marīte, tev kaut kas sakāms pirms sākam balsot, vai balsosim tūlīt pat? Och jag måste be er tänka på hur... Paldies. Paldies, priekšstādātāji. Es pateicos. Uh, visiem, kas iesaistījās šajā ļoti sarežģītajā, sarežģītā priekšlikuma apspriešanā. Mēs nedēļām un mēnešiem ilgi esam par to runājuši un esam panākuši arī vienošanos ar dažādām politiskajām grupām. Mēs vienojāmies par direktīvu kopumā, bet tas nenozīmē, ka mēs esam vienojušies par detaļām. Jebkurā gadījumā mums šobrīd ir jābalso. Turieties pie tā balsošanas sāraksta, kas jums ir, un es aicinu jūs atbalstīt kompromisus. Kā jau es teicu, šeit svarīgi ir pamatprincipi, tie ir politiski lēmumi, un detaļas atstāsim ekspertu ziņā. Paldies! E allora iniziamo, cercheremo di fare. Bet tad sāksim. Mēģināsim balsot ar roku, taču šaubu gadījumā balsosim elektroniski. Tātad sagatavojiet savu balsošanas karti, vai visi ir gatavoju, sagatavojušies. Labi, Elizabete ir piemirsu savu karti, bet pārējiem jābūt gataviem. Tad sāksim pirmais referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts 67. apsvērums par pret atturas. Noraidīts. 68. kas par pret atturas. Noraidīts. Tagad pārējām pie 65. envi par pret atturas. Noraidīts. 149. garsija kas par pret atturas. Pieņemts. 150. jūsu un citi kas par pret atturas pieņemts. Zivsarniecība divi par, pret, atturas, pieņemts. 151 par, pret, atturas, šit norēdīts. Pārbaudīsim labi. Pārbaudīsim elektronisku 151. grozījumu. Sākam balsot. Is working? Ah, it's working. Good. Ok, chiusa la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad pārējām pie 23. grozījuma. Kas par? Pret. Atturas. Šeit pieņemts. Nē, noraidīts. Facciamo un controllo? Pārbaudīsim elektroniski. Zivsaimniecības trešais grozījums. Balsosim elektronis, sākam balsot. Sī, iedoskus. Es atvainojos, saku, priekšstādātājs bija noraidīts. Ir noraidīts, nepārprotam. Paldies, es atvainojos, saku, priekšstādātājs. Tagad pārējiem elektroniski 152. grozījums. Sākam balsot. 152. Gedlings grozījums. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Un nu, turpinām elektrons 153. grozījums vai Cehovska grozījums. Sākam balsot. Jūs alabotā. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. Vojcehovska grozījums elektroniski sākam balsot. Jūs alabotācione. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Tagad balsosim par A bloku elektroniski. Ne, paceļot roku. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par 68. endi grozījumu. Kas par? Pret, atturas, Kontrolu, ok. Facciamo un kontrolu. Pārbaudīsim elektroniski. 68. NV grozījums. Sākam balsot. Dichiaro chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Bene, poi... And... Tagad 100. Nē, 69. grozījums. Kas par? Pret? Apturis? Noraidīts. 157. par pret atturas šeit noraidīts. Jā, noraidīts. 70. NV par pret atturas noraidīts. Tagad 159. Smita grozījums par pret atturas pieņemts. B bloks. Kas par? Pret atturas pieņemts. 71. Enrī grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 72. Enrī par? Pret atturas noraidīts. 161. Nesaka priekšsēdētājs. Ok, ok. Allora andiamo al blocco C. C bloks. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Noraidīts C bloks. Labi. Andiamo al 5. Tagad piektais zivsamniecības grozījums ar roku. Kas par? Pret. Atturs. Pieņems. 165. Garsija par, pret, atturs, pieņemts. Adesso andiamo a... Tagad pāriem pie 171. Ajūzo par. Pret. Atturas noraidīts. 75. Envi grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. Andiamo al 177. 177. Simpson par. Pret atturas noraidīts. 76. 76. Envi par, pret, atturas noraidīts. 178. Baraču par, pret, atturas pieņemts. 78. Envi par, kas par, pret, atturas noraidīts. 179. Ļubčevs par pret atturas noraidīts. 181. Alves par pret atturas noraidīts. Lūdzu, skaidri paceliet rokas. 182. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim elektronu. 182. Simpsonu grozījums. Sākam balsot. No, eh, quando ci sono quelli, ci sono dubbi. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Norēdīts. Ar roku. 184. Alves par, pret, atturas, norēdīts. 81. Envi par, pret, atturas, norēdīts. Noraidīts. 185. Alveš par, pret, atturas, noraidīts. 186. Lebrun par, pret, atturas, noraidīts. 187. Garsie par, pret, atturas, noraidīts. Nu, neparprotams vairākums. 188. Garsie par, pret, atturas noraidīts. 189. jēglis. Lūdzu, skaidri pacelt rokas. 189 par, pret, atturas, šiet pieņemts. 190. gerliņu par, pret, atturas, noraidīts. 191. par, pret, atturas, noraidīts. 192. Alveši par, pret, atturas, noraidīts. 7. Zivsaimniecības komitejas par, pret, atturas, pieņems. 8. par, pret, atturas, pieņems. 6. peš par, kas par, pret, atturas, pieņems. 85. envi, aroku par,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 Uzmanība, kas par, labi, pret, atturas pieņems. 197. dantēna par, pret, atturas pieņems. 196. Garcija Gutieres par, pret, atturas noraidīts. Tagad balsosim par D bloku. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par pirmo konsolidēto grozījumu. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad sestais pants un balsosim par konsolidēto grozījumu numur divi. Konsolidētais grozījums numur 2. Kas par? Pret atturas pieņemts. Adesso andiamo all'articolo 7. Tagad septītais pāns. Trešais konsultētais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais konsultētais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 5. Piektais konsolidētais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Attenzione, adesso... Tagad uzmanīgi balsosim par J bloku. Tūlīt balsosim uzreiz elektroniski par J bloku par produkcijas blīvumu. Tātad J bloks. Aņo vēlas izteikties. Chairman, can you just... Lūdzu, priekšstādā vai varētu apstiprināt, ka tas ir G bloks vai J bloks, kā to angliski sauc? Uh, tulks teica G. J, ilu. J, angliski to sauc, J, latviski J bloks. Elektroniskā balsošana J bloks. Sākam balsot. Avete votato? Oh. Madame Paulson, you should vote. Paulsons kundze, arī jums būtu jābalso, saka priekšsēdētājs. Madame Paulson, your vote. Jē, bloks Paulsons kundze, balsojiet. Ok, avete votato tutti? Viss nobalsojuši, arī referenti ļoti labi, noraidīts. Andiamo all'articolo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 Allora, no, no, Dobbiamo ripetere, scusate. Es atvainojos, mirklīti, kolēģi, saka priekšstādātājs. Lūdzu, mirklīti uzmanības pār. Atkārtosim balsošanu par J bloku. Labi, atkārtosim balsošanu par J bloku, jo tur bija zināmas problēmas pēc piektā konsolidētā grozījuma ir J bloks par ražošanas blīvumu. Labi, sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Ok, avete votato tutti? Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, vēl nepārprotamāk. Noraidīts. Noraidīts bija arī agrāk, vēl skaidrāk noraidīts arī tagad. Labi, tagad varam pāriet pie konsolidētā grozījuma numur 6. Sestais konsolidētais grozījums par desmito pantu. Ar roku par, pret, atturs, pieņemts. Tagad konsolidētais grozījums numur 7. Ar roku par, pret, atturs, pieņemts. Passiamo al consolid- Pārējām pie konsultētā grozījuma numur 8, 12. pāns. Kas par? Ar roku. Pret. Atturs. Pieņemts. Adesso votiamo. Tagad balsosim par pirmo kompromisu referentes grozījums. Kas ar roku? Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tagad 326. referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 9, 13. pāns, kas par ar roku pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 352. jēglas grozījumu par 14. panta roku. Kas par? pret atturas šiet pieņemts. Tagad balsosim par 353. barāču grozījumu. Kas par pret atturas pieņems? Votiamo l'emendamento. Tagad 136. envi grozījums. Kas par pret Šiet noraidīts, taču pārbaudīsim. Elektroniski balsosim par 136. endi grozījumu. Sākam balsot. Vota, eh? Ok. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim ar roku par 355. baraču grozījumu. Kas par? Pret atturs pieņems. 358. Dantēna par, pret, atturas, noraidīts. Votiamo l'emendamento 357. Girlingas par, pret, atturas, noraidīts. 358. Barāču par, pret, atturas, pieņemts. 33. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Votiamo. E, eh, votiamo il 34 per favore. 34, sì. Emendamenti. 34. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 35. referents grozījums par pret atturas pieņemts. 36. referents grozījums par pret atturas pieņemts l'abbiamo dimenticato uno. 363. 363 l'abbiamo dimenticato, mi sono sbagliato. Scusate, abbiamo saltato uno, dobbiamo votare. Mēs vienu grozījumu palaidām garām. 363 jēgles grozījums, 363 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad varam pāriet pie 365 girlingas par, pret, atturas, noraidīts. Tagad bloks 366 par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 369. Lebrun par, pret, atturas, noraidīts. 37. referenta grūzī par, pret, atturas, noraidīts. Es atvainojos, saku, priekšstādēs pieņemts, apstiprināts. 37. pieņemts. Tagad 370. baraču par, kas par 370. 18. pants, pret, atturas noraidīts. 371. baraču grozījums. Es atvainojos. 372. ieglis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 373. Lebrun par, pret, atturas noraidīts. Tagad balsosim par NV 139. grozījumu. Lūdzu, roku par. Pret. Noraidīts. Un tagad 39. referents grozījums. Lūdzu, ar roku viss skaidri par. Pret. Noraidīts. Desmitais konsolidētais grozījums par 22. pāntu par pret atturas pieņems. Votiamo l'emendamento. Tagad 381. Andriju grozījums. 379. par pret nenoraidīts. Tagad konsolidētais grozījums numur 11 par 23. par, par pret atturs pieņemts. Andiamo l'emendamento 400. 400. Jēglis par pret atturs pieņemts. 407. Dantēna par pret atturas šeit pieņemts. Decade. Andiamo all'emendamento 149. Emendamento e. Envi 149. grozījums. Ar roku par, pret, atturas, noraidīts. 408. smita par, kas par 408. Pret. Šķiet pieņems. Bet pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski balsosim par 408. smita grozījumu. Sākam balsot. Votazione chiusa? Tranquilla, tranquilla. Ed è approvato. Pieņemts. Labi. Tagad ir 409. barāčo grozījums par. Skaidri lūdzu, liet rokas, kas pār pret atturas noraidīts. 410. deleģētās pilnvaru. 410. par, pret, atturas, noraidīts. 411. Gerlingas Nikolson par, pret, atturas, noraidīts. 42. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pārējām pie 412. Gerlingas par, pret, atturas, noraidīts. 413 Lebrun par, pret, atturs pieņemts. 414 par, pret, atturs pieņemts. 415 par, pret, atturas noraidīts. 416 Vojcehovski par, paceliet rokas, pret, Jāpārbauda elektroniskas aptaujas ar priekšstādājus 416. vai Cekovska grozījums. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Respinto. Respinto. Bene. Norādīts. 417 sārbu grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad piektais kompromis grozījums par, pret atturas pieņemts. Tagad 440 referents grozījums par pret 44. par pret atturas. Emendamento 156. Pieņems. NV 158 par 156 NV grozījums. Tātad kurš par? 158. Envi grozījums pret. Atturas. Izskatās pēc norēdīt. Jā, ja, saka priekšsēdētājs. 427 Vacehovski ar roku. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. 428 Baraču. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. Un 4, 3, 1. Andiamo al 400. 431. Vazehovskis par. 431. par. Pret. Atturas. Šeit norādīts priekšsēdētājs. 158. Envi grozījums par. Pret. Atturas. Norādīts. 432. Barāču par. Pret. Atturas. Norādīts pieņemts, pieņemts, saka priekšsēdētājs atvainojums. Andiamo al 159 envi, chi a favore? 159 envi, par, pret, atturas, pieņemts. 160 envi, par, ak tā, 160, 162 envi grozījums, 162 envi, par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par 164. ar vienu. Envi grozījums par pret atturas norēdīts. 165. Envi par pret atturas norēdīts. 436 garsīgi pareiz par, 46 par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Labi, pārbaudīsim elektroniski 636. Kas iepareiz sākam balsot. Votazione aperta. 436. 436. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noredīts. Andiamo. Adesso andiamo al 445. Sì, andiamo. Tagad pārējam pie 445 smita grozījuma. 445 ar roku par, pret, atturas. Šit pieņems, jā, ja? cik priekšsēdētājs. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 445. grozījums. Sākam balsot. Votato tutti. Vai viss nav balsojuši? Frančeska balso. Labi. Viss nobalsojuši. Noraidīts ar divu balsu atšķirību. Labi. Četrsimt septiņdesmitais envi aro pret šeit pieņemts. 448, 448 gars ieperēs. Par, pret, Pieņemts, jā. Ja? 171. NV grozījums par pret atturas norēdīts. 450. Jēgli par pret atturas pieņems. 172. NV par pret atturas norēdīts. 451. Jēgli par uzmanību pret Facciamo un controllo, dai. Pārbaudīsim elektroniski. 451. grozījums, jēgli ir autori, sākam balsot. 4, 5, 1. Vai viss nav balsojuši? Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 4, 5, 1 ir pieņemts ar plašu vairākumu. 452. sajūzo ar roku par, pret, atturs pieņems. 4, 5, 3 jēgle par, pret, atturas pieņems. 174 envi par, pret, atturas norēdīts. 4, 5, 5 Simpsons par, pret, Non si può capire. Mm, nav saprotams. Balsosim elektroniski par 455. Simpsona grozījumu. Sākam balsot 455. Stazione chiusa. Beidzam. Sākot. Beidzam balsot. 455 ir pieņemts. Tagad 175. envi grozījums ar roku par 175. envi grozījums pret atturas pieņemts. Allora proviamo. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 175. envi grozījums. Sākam balsot. Aprovētu. Pieņemts. Tagad 456. girlīngas grozījums. Ar roku. Par, pret, atturs, noraidīts. 58. Attenzione, adesso andiamo. Uzmanība, tagad pārējām pie 458. Ļubečevs grozījuma. 458 roku par, pret, atturs, noraidīts. Tagad Ļubečevs grozījums numur 462 ar roku par, pret, atturs, noraidīts. 4, 6, 3 smita grozījums ar roku par, pret, atturas, noraidīts. 4, 6, 4 par, pret, atturas, noraidīts. 4, 6, 5 smits par, pret, atturas, noraidīts. 4, 6, 6 jēgle par, pret, atturas, pieņemts. 4, 6, 7 magines par, pret atturas pieņems. Simt septiņdesmit deviņi envi par pret atturas norādīt. 180 envi par pret atturas noraidīts. 4, 6, 8 vai 8 par pret atturas noraidīts. 4, 6, 9 par pret atturas noraidīts. José Bové vēlas to pārmaldīt. Adesso votiamo. Votiamo un blocco 470. 470 jēga pārpret attursts pieņemts. 473, alzate bene la mano, 4... 473, ajūso par, pret, par, pret, atturs man šeit pieņemts. 185. NV par, pret, atturs, norādīts. Jā. Andiamo. 480. kurš pār pret apturas noraidīts. 481. girlinga, kas pār pret apturas noraidīts. 187. envī, kurš pār pret apturas noraidīts. 483. Blok, blokā, kurš par pret atturas pieņemts. 487. Vačakovska, kurš par pret atturas noraidīts. 50. referents grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 490. Ester Delanga, kurš par pret Nesat labi cēluši rokas. 490. elektroniski balsojam, pārbaudam, sākam balsot. Pieņemts. Četrsimt deviņdesmit otrais, Vačkovska, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 494 girlings, kurš par, pret, atturas pieņemts. Četrsimtdeviņdesmit astotais, kurš par, pret, atturas pieņemts. 500 grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 501. jēglas, kurš par, pret, atturas pieņemts. 592. kurš par? Pret? Pret? Noraidīts. Man šķiet, ka noraidīts. 192. elektroniski, tātad par 192. 193. grozījums elektroniski balsojam. Pieņemts. Ar pavisam nelielu vairākumu. Piecsimt piektais, kurš par, pret, noraidīts. 508, kurš par, pret, pieņemts. 507. Ļubačevs grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 508. Simpsona grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 509. Jēglas grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 193. NV, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un pārējiem pie bloka balsojums E. Bloka balsojums E. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Ļoti labi. 194. NV. Kurš par? Tā tad lūdzu labi celiet rokas. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 195. Kurš par? Tātad 195. Kurš par? Pret. Noraidīts. Uh, Piecsimt astoņpadsmitais, kurš par, pret, atturas noraidīts. 521. kurš par, pret, atturas pieņemts. 502, 522, kurš pār pret atturas noraidi. Pieņemts. 524. Eh, Garsī Pēres, kurš pār pret atturas noraidīts. 523. kurš pār pret atturas. Žozē, ko jūs sakat? Pārbaudīsim. Tātad 523. elektronisks balsojums pārbaudam. Sākam balsot. Ir pieņemts, mēs redzam, pēc elektroniskās balsošanas. Piecsimt divdesmit piektais blokā balsojam, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 528. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Piecsimt trīsdesmit devītais, uh, septiņdesmit astotais pants, Kostinga ir grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam, labi, 539. pārbaudam elektronisko Kostinger grozījumu. Sākam balsot. Jā, tik tiešām pieņemts. Tas ir pieņemts. Kostinger grozījums ir pieņemts. 540. Garant, eh, garancija Pērēs, eh, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 542. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Tālāk. 558. jēglis, kurš pār pret atturas pieņemts. 557. Garsie Peres, kurš pār pret atturas noraidīts. 198. NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 199. NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 200. NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. Tālāk pārlecam uz 202. NV. 82. pants, kurš par? Tātad 202. grozījums, kurš par? pret, noraidīts, es teiktu. Piecsimt sešdesmit septītais, kurš par, pret, apturas noraidīts. 568. Simpsona, kurš par? Pret. Apturas noraidīts. 570. Šmita grozījums, kurš par? Pret. atturas noraidīts. 205. NV, kurš par? Tātad 205. kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 206. NV, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 52. referenta grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 52. Uh, grozījumu, referentu grozījumu sākam balsot elektroniski. Sākam. Beidzam balsot. Jā, tas ir pieņemts ar divu balsu vairākumu. 553. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 573. ajūzo grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. ar lielu vairākumu sapriekšsēdētājs. 574. Garsī Pērēs, kurš par? Pret atturas pieņemts. 577, 578, eh, kurš par? Pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski, labi, 578, sākam balsot elektroniski, 578 ieglas grozījums, sākam balsot, sākam balsot, balsojam un beidzam balsot. Pieņemts. Ar 22 pret 19. Balsojam par 577. girlīnu grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 578. kurš par, pret, uh, atturas, noraidīts. 579. brāču, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 211. NV, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 580. Vaičakovski, kurš par, pret, atturas pieņemts. 581. Baraču, kurš par, pret, atturas pieņemts. 582. Ajūzo blokā balsojumu, kurš par, pret, atturas noraidīts. 583. Baraču, kurš par, pret, atturas pieņemts. 213. NV, kurš par, tātad kurš par, pret, atturas pieņemts atturas noraidīts. Piecsimt astoņdesmit sastais ar jūzo, kurš par, pret, atturas pieņemts. 587. jēgu, kurš par, pret, atturas pieņemts. NV 215. kurš par, pret, atturas pieņemts. Tālāk. Piecsimt astoņdesmit devītais jēglis, kurš par, pret, atturas pieņemts. 216. NV, kurš par, pret, atturas pieņemts. 217. Envi, kurš par pret atturas pieņemts. Simtais pāns, 591. Simpsona grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 593. Girlings, kurš par? Vajag pārbaudīt, saka priekšsēdātājs, kuru grozījumu? 591. Tā tad labi, elektroniski balsojam, pārbaudam 591. Uh, Simpsona grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ir pieņemts ar divu balsu vairākumu, tātad 22 par, 20 pret. Paldies! 594. Uh, Ajūzo, kurš par? Kas par? Ceļ rokas pret. Atturas noraidīts. 595. Laiksfrīd, kurš par, pret, atturs noraidīts. 219. NV, kurš par, pret, atturs noraidīts. 596. Eh, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 598. Ajozo. Eh, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Tagad blokā. Kā balsojums? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Viss bloks noraidīts. Ļoti labi. 607. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 608. kurš par, kas pārceļ rokas pret, atturas noraidīts. 609. kurš par, pret, atturas noraidīts. 610. kurš par, pret, atturas noraidīts. 611. kurš par, pret, atturas noraidīts. Tālāk otrais kompromiss, referenta kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tālāk NV 224. Kurš par? 224 NV. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Vai tā ir iespējams? Jā, tā ir, saka priekšsēdētājs. Skaidrs. 615. Šmita. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Nē. Labi, pārbaudam elektroniski. 615. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 28 balsis par, 12 pret. Nu, redziet, priekšsēdētājs nekad nekļūdās. 628. Tā ir nākošā lapa, 628. ajūzo grozījums. Lūdzu, soliet rokas, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 225. NV, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk balsojam blokā. Bloks F. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 114. pāns, 636. grozījums jēgla. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tālāk. 637. Kurš par? Pret. Apturs norādīts. Pārbaudam. Man šķiet, ka nebija šaubu Bišķi skaidri. 638. šmita grozījums, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Sešsimt četrdesmit otrais ieglas grozījums, kurš par? Sešsimt četrdesmit otrais par? Pret. Pieņemts. 234. NV, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts šķiet. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 234. Eh, pārbaudam elektroniski. 234. NV grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts. 22 balss pār 18 pret. Tālāk 644. kurš par? pret atturas noraidīts. 647. 647. Ajūzo kurš par pret atturas noraidīts. 236. NV kurš par pret atturas noraidīts. 648. Ajūzo kurš par pret atturas noraidīts. Nē, Vai tā nebija, saka priekšsādātājs, vai šaubas? Pārbaudam, labi, 648. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 648. ir pieņemts. 649. Kurš par? Ceļam rokas. Kurš par? Pret? Teiktu, ka noraidīts. 650. Vačakovs grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 651. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 652. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk blokā balsojam gā par dzīvnieku transportu. Kurš par? Pret. Apturas pieņemts. Tālāk. 654. Kurš par? Pret. Apturas pieņemts. 656. Kurš par? Pret. Apturas noraidīts. 657. Kurš par? Pret. Apturas pieņemts. Noraidīts. Nē, Atvainojos, pieņemts, saka priekšādātājs. 657. pieņemts. 54. referents grozījums, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 658. kurš pār, pret, atturas pieņemts. 660. kurš pār, pret, Pārbaudīsim elektroniski. 660. grozījums. Sākam balsot elektroniski. 660. Andreju grozījums. Pieņemts. Tālāk. 662. Andreju grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 664. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 243. NV grozījums. 2, 4, 3. Divsimt četrdesmit trešais, kurš par? Pret? Hm, pārbaudīsim. 243. Sākam balsot elektroniski. Beidzam elektroniski balsot. Redz, pieņemts. 23 balsis par 19 pret, tātad pieņemts. 55. referenta grozījums, kurš par, pret, apturas pieņemts. 665. Andrija un Tarabēlis, kurš par, pret, apturas noraidīts. 200. 44. NV. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 245. NV. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 671. Kurš par? Pret. Atkal nav skaidrs. Žozē, ko jūs teiktu? Labi, pārbaudīsim. Tātad 671. palsēna grozījums, 671 elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vajadzētu būt pieņemtam, saka priekšsēdētāji. Tātad pieņemts skaidri redzam. Sešsimt septiņdesmit ceturtais, kurš par? Ceļam roku. 674, kurš pār pret? Noraidīts. 246 NV, kurš pār? Pret? atturas. Nav vienkārši. 246. NV pārbaudam elektronisku balsojumu. Beidzam balsot. Jā, ir tiešām noraidīts ar vienu balsi. Tātad 19 pār 20 pret. 675. kurš pār? 675. kurš pār? Pret atturas noraidīts. 6, 7, 6, kurš pār, pret, atturas noraidīts. 677. girliņš, kurš pār, pret, atturas noraidīts. 678, kurš pār, pret, atturas noraidīts. 679, kurš pār, pret, atturas noraidīts. 680, kurš pār, pret, atturas noraidīts. Un tagad pārējām. Lecam pāri balsojumiem. 253 NV, kurš pār pret atturas noraidīts. 254 NV, kurš pār pret atturas noraidīts. Tālāk 159. pāns, 688 balsojums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 690. kurš pār, pret, Atturas noraidīts. 692. Ajūzo kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Sešsimt deviņdesmit sastais Garsī Pēres, kurš par? Pret. Atturas. Teiktu, ka noraidīts. Tālāk, trešais kompromiss. Kompromiss numur trīs. Kurš piekrīt, kurš atbalsta? Kas par? Pret? Pieņemts. Tālāk 706 girliņa grozījums 708. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 707. girliņa grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 708. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 710. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. Bloka balsojums. H1. H1 balsojums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 714. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudam. Labi, 714. girlīna grozījums, pārbaudam elektroniski 714. sākam balsot. Septiņsimti četrpadsmitais balsojam, elektroniski beidzam balsot un pieņemts. Labi. 22. Nē. 715. Ceram rokas, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 716. kurš par? Pret, atturas, tas pats vairākums par. 259. NV, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 717. baračo grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 718. ir jūzau, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 719. par? Pret. Atturas noraidīts. 29. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 30. pešs, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 720. kurš par? Pret. Šķiet, ka noraidīts. 721. kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 722. kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Tālāk bloka balsojums H2. Eh, H2. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Pieņemts. 723. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 724. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 725. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 728. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 727. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 728. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk 729. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 7. prasību pārbaudīt. Labi. 729. elektroniski pārbaudam Gerlinga Nikolsona balsu uh, grozījumu. 729. sākam balsot. Septiņsimt divdesmit devītais, beidzam balsot un redzam, ka ar lielu vairākumu pieņemts. Tagad 730. Girlīna Nikolson grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 731. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 732. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 263. NV. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 264. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 733. Kurš par? Pret. Atturs. Norādīts. 735. Kurš par? Pret. Atturs. Norādīts. 737. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 56. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 267. NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 268. NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 739. Garsī Pērēs, kurš par, pret, atturas noraidīts. 742. Eh, Jēglas grozījums, kurš par, pret apturas pieņemts. 2, 7, 270 NV, kurš par, pret, atturas, norādīts. 60. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 745. braču grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 61. referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 273 NV, kurš par pret atturas pieņemts. 749 Stadler grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 750. Braču, kurš par pret atturas pieņemts. 62. referenta grozījums, kurš par pret Atturas pieņemts. 751. Stadler grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 752. Stadler, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 753. Stadlera blokā, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 760. Polsens, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 275. NV, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad bloks I, blokā balsojam, blokā I, kurš par pret atturas pieņemts. Divsimt astoņdesmit pirmais NV, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 64. 64. kurš par, pret, atturas pieņemts. 779 referenta grozījums. Kurš par, pret, atturas pieņemts. Tālāk pāriem pie apsvērumiem. Otrais, kurš par, pret, atturas pieņemts. 70. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 71. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 73. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 3. NV. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 4. NV. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 3. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pie, pirmais, kurš par, pret, par. Kurš par, pret. Nebija skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Ja bija skaidrs. Nē, pārbaudām pirmais uh, peš grozījums, tātad uh, eh, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Nebija nemaz tik skaidrs, saka priekšsēdētājs, redz, noraidīts. Tā, tad 75. Ļubakčev, kurš paš pret atturas noraidīts. 76. Bračo, kurš par pret atturas pieņemts. 77. Vestlund, kurš par pret atturas pieņemts. Vai pārbaudam? Pārbaudam. Tātad 77. veseluma grozījums, eh, sākam balsot elektroniski. 77. grozījums. Pieņemts. Septiņi envī, kurš par, pret, atturs, norēdīts. Astoņi envī, kurš par,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 atturs noraidīts. 13. NV, kurš par, pret, atturs noraidīts. 84, kurš par, pret, atturs noraidīts. NV15, eh, kurš par, pret, atturs noraidīts. 16. NV, kurš par, pret, atturs pieņemts. 17. NV, kurš par, pret, atturs noraidīts. 18. NV, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 86, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20 NV, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 89, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 90. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 91. kurš par pret atturas norādīts. 92. kurš par pret atturas norādīts. Vai vajadzēja pārbaudīt? Tad pārbaudam Maginas grozījums 92. balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādz, nu, noraidīts. Tālāk. 94. Barāčo, kurš par? Pret atturas pieņemts. 25. NV, kurš par? Pret atturas noraidīts. 101. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 102. Baraču, kurš pirm, par pret atturas pieņemts. 103. Andriju, kurš par pret atturas pieņemts. 30. NV, kurš par pret atturas noraidīts. 31. NV, kurš par pret atturas noraidīts. Atturas Noraidīts. 105. Braču, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 106. Girliņa, kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 107. Ļubičeva, kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk. 6. Kompromiss, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk 112. Vojčakovski, kurš par pret atturas pieņemts. 113. kurš par pret atturas pieņemts. 114. kurš par pret atturas noraidīts. 5. kurš par pret atturas pieņemts. 115. kurš par pret atturas pieņemts Teiktu, ka noraidīts. 116. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 117. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. NV38. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts.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 42 NV, kurš par? Pret. Pārbaudam, elektroniski pārbaudam. Tā tad NV 42. Sākam balsot. Pieņemts. Tālāk. 128, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 129, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 130, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 44 NV, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 131, kurš par? Pret Atturas noraidīts. Sastais. Nē. 132. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 133. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 46 NV. Nē, 47 atvainojos, saka priekšsēdētājs, kurš par pret atturas noraidīts. 134. Kurš par? Pret. Noraidīts. 135. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Vai pārbaudam elektroniski? Man šķiet bija skaidrs. 135. Sākam elektroniski balsot, pārbaudam. 135. grozījums. Man šķiet, ka bija noraidīts, saka priekšsēdētājs. Nu, tad redzēsim, beidzam balsot. Nē, izrādās pieņemts 21 pār 19 pret. Septītais. Kurš pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 136. Kurš pār? Pret. Atturs. Noraidīts. 48. NV. Kurš pār? Pret. Atturs. Noraidīts. 49 NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 50 NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. Vai mums vajag pārbaudīt, prasa priekšsādātājs? Nē, viss bija skaidrs. Tad tālāk. 138. Kurš par? pret, atturas noraidīts. 552 NV, kurš par, pret, atturas pieņemts. 53 NV par, pret, atturas pieņemts. 54 NV, kas par, pret, atturas pieņemts. 55 NV, kurš par, pret, atturas noraidīts. 139, kurš par pret atturas norādīts. 58 NV par pret atturas norādīts. 59 NV, kurš par pret atturas norādīts. 60 NV, kurš par pret atturas norādīts. 100 Tu nē, es saku priekšsēdētājs. 62 NV, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 64 NV, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 147, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 148, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Un tagad balsojam elektroniski par visu likumdošanas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 32 balsis pār, 7 pret, 2 atturās. Tā tad apstiprināts šī likumdošanas rezolūcija. Esam beiguši balsojumu par šo. Nē, vēl tomēr notiek balsojums, saka priekšsēdētājs. Balsojam, vēl tātad balsojam tomēr. Beidzam balsot. Tātad, tagad ir nobalsots. Sveicam Maritu Paulsenu. Esam veikuši šo ļoti garo balsojumu. Tagad taisam vienu minūtu tehnisku pauzi, lai turpinātu ar astoto darba kārtības jautājumu un būs otrs garš balsojums. Balsosim par uh, uh preventīviem pasākumiem. Fēmā kunga ziņojums. Viena minūte tehniska pauze. Presidente, votiamo. Pronti? Labi. Sāksim balsot. Sāksim balsot par astoto punktu. Astotais punkts darba kārtībā ir priekšlikums aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgiem organismiem. Referents ir Faimona kungs. Un mēs esam saņēmuši ļoti daudz priekšlikumu grozījumiem. Tomēr šī balsošana nebūs tik ilga kā iepriekšējā. Un tomēr pacietību zināmā mērā vajadzēs. Vispirms es gribēju jautāt, vai referents vēlas uzstāsties. Vai jums būtu kas sakāms? Jā, pavisam īsi priekšsādātāji. Liels paldies par to, ka devāt man vārdu. Mēs esam saņēmuši 500 grozījumus. Domāju, ka visi zina, kuri ir svarīgākie Un tagad mums atliek tikai balsot par šo priekšlikumu. Labi. Tātad. S kolēģi mani paglāps, tad, ja būs eh, kādas eh, šaubas, bet eh, tagad sāksim balsot. 66. grozījums Dančīla par, pret, atturas pieņemts. 67. pār pret atturas pieņemts. 68. Franko pār pret atturas pieņemts. 70. grozījums šaldemozi pār pret atturas noraidīts. Desmitais referenta grozījums pār pret atturas noraidīts. 69. Andrija pār pret atturas noraidīts. 71. Andrija pār pret atturas noraidīts. 72. Jēgle par pret atturas pieņemts. 73. Jēgle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 noraidīts. 78 Hoisling par pret atturas noraidīts. 79. Hoisling par pret atturas noraidīts. 80. Nikolsons par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 80. Nikolsona grozījumu. This is very difficult to follow without any. Votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. Nu, Turpinam ar nākamo 81 Hoisling par pret atturas noraidīts. Nu, 82. grozījums Hoisling par pret atturas noraidīts. Nu,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 atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. NV 27 par pret. Šķiet, ka noraidīts. NV 28 par pret atturas noraidīts. 89. Hoisling par pret atturas norādīts. 90. Dančīla par pret atturas pieņemts. 91. NV par pret atturas norādīts. 92. Dančīla par pret atturas pieņemts. 93. Hoisling par pret atturas norādīts. NV 30 par, pret, atturas, noraidīts. Pārējām pie 95. Dančila par, pret, atturas, pieņemts. 96. Hoisling par, pret, atturas, noraidīts. Deviņdesmit septiņi pār, pret atturas pieņemts. Balsojums blokā par NV grozījumiem 31 un 32 par pret atturas noraidīts. Pārējiem pie 99. Garsija Pēres par pret atturas pieņemts. NV33 par pret atturas pieņemts. NV34 par pret atturas pieņemts. 103 Garsija Pēres par pret atturas pieņemts. 105 Ajūzo par pret atturas pieņemts. NV 36 pār pret atturas pieņemts. NV 37 pār pret atturas pieņemts. 111. makintāra par pret atturas noraidīts. 112. jūzo par pret atturas pieņemts. bet eh, šķiet, ka mēs pārlecām pāri vienam pantam, par kur vajadzēja nobalsot. 94. grozījums par pret atturas noraidīts. Deviņdesmit ceturtais ir pieņemts, atvainojiet. Paceliet rokas par 94. grozījumu Dančila par pret atturas pieņemts. Labi, atgriežamies pie sāraksta. ¿Dónde estás? Ahí sí. Ok. Sí, sí. Dobbiamo andare al 104. Atgriežamies pie 114. Ajūza par pret atturas pieņemts. NV39. Nē? Nē, nē, piedodiet, 11. grozījums referenta par, pret, atturs pieņemts. 116 girlinga par, pret, atturs pieņemts. NV 41 par, pret, atturs pieņemts. NV 42 par, pret, atturs pieņemts. 125. makintāra par pret atturas noraidīts. 12. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. NV 43 par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Ne, pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski NV43. Sākam balsot. Even in English, if you like, you call me the name. All right, small, small voice. Ed è rigettato per un voto. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. Atgriežamies pie 128. Nikolsons pār, pret, atturas pieņemts. 127. Hoisling pār, pret, atturas noraidīts. NV44 par, pret, atturas pieņemts. 128. Nikolsons. Nē, piedodiet, 129. Nikolsons par. Nē, par to nebalsojam, jā. Ja? Tas bija balsojums blokā, tad pārējiem pie NV45, vai ne tā? Balt, balsojam par mm, blokā 129, 130, 131. Nepiedodiet. Tas ir balsojums blokā 129, 130, 131. Viena balss. 129, 130, 131. Kurš ir pār? Pret? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam blokā par visiem trim. Sākam balsot. Labi, šķiet, ka visi ir nobalsojuši. Priekšlikums blokā ir noraidīts. Pārējiem pie NV45 par pret atturas pieņemts. 132. Hoisling par pret atturas norādīts. NV46 par, pret atturas norādīts. NV47 par, pret atturas norādīts. 133. Andrija par, pret atturas, manuprāt, pieņemts. 134. Hoisling par, pret atturas norādīts. NV48 par, pret, atturas, norādīts. NV49 par, pret, atturas, pieņemts. 135. Hoizling par, pret, atturas, norādīts. 136. Nikolson par, pret, atturas, pieņemts. 137. atkal Nikolsons par, pret atturas pieņemts. 138. Reimers par, pret atturas pieņemts. 139. Reimers par, pret atturas pieņemts. 142. Brita Rēmers par, pret atturas pieņemts. 143. Hoisling par pret atturas noraidīts. NV 53 par pret atturas noraidīts. NV 54 par pret atturas pieņemts. 14. referenta grozījums par pret atturas noraidīts.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 146. hoisling par, pret, atturas noredīts. 147. reimers par, pret, atturas noredīts. NV 57 par, pret, atturas noredīts. Pieņemts? Atvainojiet. NV 57 par, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie 148. delanga par pret atturas pieņemts. NV 58 par pret atturas pieņemts. NV 50, 150 par pret atturas um, pieņemts. NV 15 eh, pieņemts.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 NV65 pār pret atturas noraidīts. 171. Hoisling pār pret atturas noraidīts. 16. referenta grozījums pār pret atturas pieņemts. 17. arī referenta grozījums pār pret atturas pieņemts. 172. Franko Andriju par Simt septiņdesmit otrais. Ak tā, tas bija apstiprināts. Simt septiņdesmit ceturtais. Ajūzo par, pret, atturas, norēdīts. Pārējām pie pie NV67 par, pret, atturas, noraidīts. NV68 par, pret, atturas, noraidīts. NV69 par, pret, atturas. Es teiktu, ka noraidīts. 18. referenta grozījums par, pret, atturas, noraidīts.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 182 ajūzo par, pret, atturs pieņemts. 184 Garsija Pērēs par, pret, atturs pieņemts. NV74 par, pret, atturs pieņemts. 187 Rēmers par, pret, atturs pieņemts. 19. referenta grozījums pār, pret atturas pieņemts. 188. ajūza pār, pret atturas pieņemts. Venti, raport. 20. grozījums referenta pār, pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums A par pret atturas noraidīts. Nē, nē, pārbaudīsim. Balsosim elektroniski par konsolidēto grozījumu A. Sākam balsot. Ed è respinto appunto. Noraidīts. 19 pār, 22 pret, līdz ar to konsolidētais grozījums A noraidīts. Pārējām pie 189. grozījuma Andrē pār, pret, atturas pieņemts. Tālāk bloks Andrē pār, pret, atturas pieņemts. 197. Gutieres par, pret, atturas, izskatās, ka diezgan grūti tikt skaidrībā. Balsojam par 197. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 199. Eh, Garsī Peres. Ne. Par 200 balsosim. Ajūzo par. Pret. Atturas pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt? Balsojam elektroniski par 200 grozījumu. Jūsā. Beidzam balsot un noraidīts ar vienas balss vairākumu 20 pret 21. 201. Nē, nē, nē. Atvainojiet, kļūst grūti. 212. Ajūzo. Kurš ir par? Pret? atturas noraidīts. 214. hoisling par, pret, atturas noraidīts. 215. garsība pēres par, pret, teiktu, ka noraidīts. 217. sajūzo par, pret, atturas noraidīts. 219. garsība pēres par, pret, pret atturas noraidīts. 221. hoislīgi par pret atturas noraidīts. 21. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 222. Garsīja Pēres par pret atturas pieņemts. 22. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 225. Garsī Pēres par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Pārbaudām 225. Garsī Pēres. Sākam elektronisko balsošanu. Due, due, cinque. Due, due, cinque. Votazione per... 225. Sākam balsot, beidzam balsot. 225. Pieņemts ar lielu vairākumu. 227. Per... 227. Eh, paceliet rokas pār, Garsijas pērsa grozījuma pār, pret atturs pieņemts. 231. Ajūzel pār, pret atturas pieņemts. Pārējām pie konsolidētā grozījuma B par, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie konsolidētā grozījuma C par pret atturas pieņemts. Pār, bal, pārējām pie 241 Ejūzel par pret atturas pieņemts. 242 Šaldemoze par pret atturas noraidīts. 243 par pret atturas noraidīts. 23. referenta grozījums par, pret, atturas pieņemts. 244. Andrijai grozījums par, pret, atturas noraidīts. 245. Delange par, pret, atturas pieņemts. 24. referenta grozījums par, pret, atturas pieņemts. 248. Nikolsona grozījums aktā tas ir atsaukts. 25. referenta grozījums par pret atturs pieņemts. 249. Nikolsons par pret. Teiktu, ka apstiprināts. 251. Hoisling par pret atturas norēdīts. 252. Hoisling par, pret, atturas, noraidīts. 253. Hoisling par, pret, atturas, noraidīts. 254. Hoisling par, pret, atturas, noraidīts. 255. par, pret, atturas, noraidīts. 258. Andrievi par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīt? Labi. Pārbaudīsim 258. grozījums Andrijai. Sākam elektronisko balsošanu. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 258. Hoisliņa pāra pret atturas pieņemts. 257. šaldemozi par, pret, atturas noraidīts. 259. Andrievai par, pret, atturas noraidīts. 26. Repo, referenta grozījums par, pret, atturas pieņemts. 261. Hoisling par, pret, atturas noraidīts. 27. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Divsimt sešdesmit otrais hoisling par pret atturas noraidīts. 28. referenta grozījums par, pret, atturas noraidīts. 263. par, pret, atturas norēdīts. 264. pār pret atturas norēdīts. 265. pār pret atturas norēdīts. 268. pār pret atturas norēdīts. 267. Andriei pār pret atturas pieņemts. NV79 par pret atturas noraidīts. 268. Silvestris par, pret atturas pieņemts. NV 80. par, pret atturas pieņemts. 270. ajūza un par, pret atturas noraidīts. 271. garsīja peres par, pret norādīts. 273. makintāja par, pret, atturas norādīts. 274. hoisling par, pret, atturas norādīts. 275. hoisling par, pret, atturas norādīts. NV81 par, pret, atturas norādīts. 29. referenta grozījums par pret atturas noraidīts. 278. hoisling par pret atturas noraidīts. 277. hoisling par pret atturas noraidīts. 278. delangi par pret atturas pieņemts. 279. Nikolsons par pret atturas pieņemts. 280. girlinga pār pret atturas pieņemts, 30. referenta grozījums pār pret atturas noraidīts. NV 82 pār pret atturas noraidīts, NV 83 pār pret atturas noraidīts, referenta grozījums 31 pār pret atturas pieņemts, NV 84 pār pret atturas noraidīts noraidīts. 32. referenta pār pret atturas noraidīts. NV 85. pār pret atturas noraidīts. Referenta 33. grozījums pār pret atturas noraidīts. NV 86 pār pret atturas pieņemts. 282. Nikolsons par, pret atturas pieņemts. 283. Nikolsons par, pret atturas pieņemts. 285. Delāngi par, pret atturas pieņemts. NV 87 par, ne, ne, ne, ne, piedodiet, 286 par, pret atturas pieņemts, 200, ne,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 NV95 par pret atturas noraidīts, NV96 par pret atturas pieņemts, NV97 par pret atturas pieņemts, NV98 par pret atturas pieņemts, 34. referenta grozījums par pret atturas noraidīts. 294. Garsija Pēres par pret atturas pieņemts. 296 franko par pret atturas pieņemts. 299 Garsija Pēres par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie uh, Hoislinga 301 pār pret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 atturas noraidīts, 308 hoisliņa pār pret atturas noraidīts, 309 franko pār pret atturas pieņemts, NV 103 pār pret atturas noraidīts, 310 garsīpēres pār pret atturas pieņemts, Pārējām pie 313. Delanga par pret atturas pieņemts. Hoislingu vēl eh, ļoti daudz grozījumu 14. pārpret atturas norādīts, 315. hoislinga pārpret atturas norādīts, NV 104 pārpret atturas norādīts, 316 hoislinga pārpret atturas norādīts, 317 hoisling pār pret atturas noraidīts, 318 hoisling pār pret atturas noraidīts, 319 hoisling pār pret atturas noraidīts, 320 pār pret atturas noraidīts, 321 šaldemozi pār pret atturas pieņemts, 322 šaldemozi pār pret atturas pieņemts, 323. šaldemozi par, pret atturas pieņemts. 324. šaldemozi par, pret atturas noraidīts. 325 Hoisliņa pār, pret atturas noraidīts, 326 Garsija Peres pār, pret atturas pieņemts, 327 Hoisliņa pār, pret atturas noraidīts, 328 Hoisliņa pār, pret atturas nu, noraidīts. 329. Haisling par, pret, atturas, noraidīts. 330. Haisling par, pret, atturas, noraidīts. 331. Garsie Pērēs par, pret, atturas, pieņemts. Envis 108 par, pret, atturas, noraidīts. Eh, pārējiem pie apsvērumiem. NV35 pārpret, atturas noraidīts. 36. hoisliņa pārpret, atturas noraidīts. NV2 pārpret, atturas noraidīts. NV37 pārpret, atturas noraidīts. Pārbaudīt? Nu, labi, pārbaudīsim pārvaldīsim elektroniski. Balsojam par NV37 grozījumu. Paldies, Mark. No, no, perdu, eh? Votazione chiusa. Beidzam balsot. E deve spinto 19 a... Noraidīts 19 pār, 21 pret. Pārējām pie 38. grozījuma Franko pār, pret, atturas pieņemts. 39. NV par pret atturas noraidīts. 40. NV par pret atturas noraidīts. NV6 par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums referenta par pret atturas noraidīts. Es arī gribēju par to pašu zināt. NV grozījumus pagarinājums nekas nav te panākts. NV 8 par pret atturas noraidīts. 43 Hoisling par pret atturas noraidīts. 44 Hoisling par pret atturas noraidīts. NV9 par pret atturas norēdīts. 45 hoisling par pret atturas norēdīts. 48. hoisling par pret atturas norēdīts. Otrais referenta grozījums par pret atturas norēdīts. NV10 par, pret atturas noraidīts, 47. hoisling par, pret atturas noraidīts. NV11 par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas noraidīts. Trešais referenta grozījums par pret atturas noraidīts. 50. Pārbaudīsim trešo grozījumu, referenta grozījums. Es teiktu, ka pieņemts. Liels paldies! Pilnīgi vienprātīgi apsveicu. Eh, Hoisling. 50. grozījums. Aņokungs, priekšstādātāji, pēc šī balsojuma es uzstāju, lai tas deputāts, kurš aicināja pārbaudīt balsojumu rezultātu, paceltu savu roku. Hai ragione, hai ragione, Agnew. Allora. Paldies, Aņo kungs. Tagad balsosim par 50. grozījumu Hoisling par pret atturas norēdīts. 51 par pret atturas norēdīts. NV12 pār, pret atturas pieņemts. 52. McIntyre pār, pret atturas noraidīts. 53. pār, pret atturas noraidīts. NV13 pār, pret atturas noraidīts. Referenta 4. grozījums pār, pret atturas pieņemts. NV54 pār eh, pret atturas pieņemts. NV15 pār pret atturas pieņemts. 55. pār pret atturas noraidīts. 56. pār pret atturas noraidīts. 57. pār pret atturas noraidīts. 58. pār pret atturas pieņemts. Uh, pāriesim pie NV17 par. NV17 par pret atturas noraidīts. 6 referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 59 hoisling par pret atturas noraidīts. 7 referenta grozījums par pret atturas pieņemts. NV18 par pret atturas pieņemts. NV19 par pret atturas pieņemts, NV20 par pret atturas noraidīts, NV21 par pret atturas noraidīts, NV22 par pret atturas noraidīts. Astotais referenta grozījums par pret atturas pieņemts, devītais referenta par pret atturas pieņemts pieņemts. NV23 par pret atturas pieņemts. 60. Eh, Dančilis grozījums par pret atturas pieņemts. 61. Hoisling par pret atturas noraidīts. 62. Hoisling par pret atturas noraidīts. NV25 par pret atturas noraidīts. 63. Franko par pret atturas noraidīts atturas pieņemts. 64 Hoisling par pret atturas noraidīts. Un tagad pāriesim pie elektroniskās balsošanas par priekšlikumu ar grozījumiem. Beidzam balsot. Un ziņojums ir pieņemts. Un tagad balsosim par normatīvās, uh, normatīvās ziņojuma projekta tekstu. Beidzam balsot un teksts ir apstiprināts. I nostri komplimenti a Inek Feimon. Labi, līdz ar to balsošanu par astoto punktu esam beiguši un uh, Faimona kungam apsveikumi. Varbūt jūs nesat pilnībā apmierināts, bet nu, tāds ir rezultāts. Un minūto di raccoglimento. Un tagad vienu minūtīti atvilksim elpu. Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione, attenzione. Dāmas un kungi, uzmanību. Devītais darba kārtības punkts. Augu reproduktīvo materiālu audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū. Augu reproduktīvā materiāla tiesība akts. Referents ir Sergio Paulo Francesco Silvestris. Passiamo al voto sulla proposta della balsosim par komisijas priekšlikumu par augu reproduktīvo materiālu. Jūs visi noteikti atceraties ka šo tematu esam vairāk kārt apsprieduši un normatīvā priekšlikumā esošo problēmu dēļ atceraties, ka pēdējo reizi uh, e, referenti pieņēma lēmumu noraidīt priekšlikumu. Pirmais balsojums ir par grozīm noraidīt komisijas priekšlikumu, pēc tam par rezolūciju. Tātad, kā jau teicu, vispirms balsosim elektroniski. Kolēģi, balsosim par 91. līdz 98. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. 91 e 98, kas ir identiski, vero? 91. un 98. ir identiski, ne? Jā. Yeah. Beidzam balsot. Ļoti pārliecinoši pār, pārsvars 37 balsis pār, 2 pret, neviens neaturējās. Adesso votiamo la bozza di risoluzione legislativa su... Tagad balsosim par uh, priekšlikumu noraidīt šo projektu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Ed è... Beidzam balsot. Rezultāts tāds pats - 37 balsis pār, 2 pret, neviens neaturējās. A questo punto, a questo punto noi eh, Sì. Adesso dobbiamo votare invece il... Tagad ir jābalso par mutisko jautājumu. Balsosim arī šoreiz elektroniski. Tātad sākam balsot par mutisko jautājumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. E adesso abbiamo il risultato dell'oral question. Tagad ir rezultāts 34 balsis par, 3 pret 1 balss atturējās. 3 pret 1 deputāts atturēs. Tātad pārliecinošs vairākums arī par mutisko jautājumu. No, no, no, Ok? Bene. Ha chiesto la parola. Labi. Vēlas izteikties Žozebovē, lūdzu. Runājot par mutisko jautājumu, es domāju, būtu vērts iekļaut tekstā divus punktus, kur pat labam trūkst, tie manā skatījumā ir svarīgi. Pirmais punkts atsauce uz konvenciju par bioloģisko daudzveidību šo konvenciju pieņēma ap eh, Eiropas Savienību. Šis teksts ir pilnīgi skaidri, nepārprotam šeit jāiekļaut. Un otrkārt, pavisam skaidri ir jāiekļauj atbilde uh, par bioloģisko daudzvedību, par lauksaimnieku atbildību. Es domāju, ja šie elementi šeit nav, netiek iekļausti, tad mūsu uzdotais jautājums komisijai nebūs pareizs, un ja mēs to nedarīsim, uh, tad patiesībā ir jāizvēlas kāds no politisko grupu piedāvātiem tekstiem, tā būtu kļūda. Tātad, ja iekļausim šos divus punktus, tad mēs būsim daudz konsekventāki un tas būs skaidrs signāls komisijai. Paldies! Labi, paldies, Žoze! Vēlos visiem precizēt. Mutiskais jautājums. Tātad tagad precizēju, Žoze. Mēs balsojam par mutisko jautājumu, par to ir liels vairākums, nav nekādu šaubu. Aicinu visas grupas strādāt pie rezolūcijas, un tad zaļie, protams, piedāvēs šos punktus, tad tas būs grupu darbs, kas piedāvā šīs rezolūcijas, un tās mēs piedāvāsim sesijā. Es domāju, ka jā. Ja neviens nevēlas izteikties ar referents, ne tad pateicos visiem, un tad rīkosimies tā, kā tika pieņems lēmums. Paldies visiem, varam pie, pāriet pie desmitā darba kārtības punkta. Gestione delle spese relative alla filiera. Ar pārtiks aprit dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldību. Iepazīšana ar trialogu rezultātiem un konsolidētā teksta pieņemšana. Questo punto io direi ehm, Lebrun, la, la, darei la parola al nostro collega Agnès Lebrun. Per... Tagad došu vārdu referentē Agnès Lebrun, lai viņi mums pastāstītu par trialogu rezultātiem. Jums vārds, Lebruns kundze. Paldies, priekšstādātāji. Šorīt piedāvātajā tekstā ir iekļauts Eiropa parlamenta prasības četros punktos no vienas puses Uh, lauksaimniecības krīzes rezerve nav vairs uh, riski saistībā ar maksājumiem lauksaimniekiem, jo tad, ja trūkst um, finansējumu šai politikai, tad uh, tiks izmantots elastības instruments, lai papildinātu savu budžetu. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, par to mēs runājām, par dzīvnieku slimni, slimību sarakstu. Tas tagad pielikts ar pielikumu palīdzību, ļaujot tekstu padarīt lasāmāku, saprotamāku, un tad arī ir uzskatām kontrola no parlaments. Treškārt, ah, euh, pieļaujamo izmaksu saraksts, attiecamo izmaksu saraksts, Un šajās, šajos sārakstos ir iekļautie punkti, kurus komisija bija atstājusi ārpus. Un ceturkārt mēs pieprasījām, lai parlamentu iesaistīt ar deleģētiem aktiem iz, eh, darba programmas izstrādē. Šo risinājumu bija ļoti grūti īstenot, tāpēc mēs beigās izvēlējāmies par pamatu ietvaru stiprināšanu, tātad pašas regulas stiprinās. Šādā veidā parlaments tiek iesaistīts politisko mērķu noteikšanā un komisija var paredzēt elastību, kā iznot inteliģentu politiku. Jūs redzat, šajos četros punktos mūsu vēlams tika uzklausītas. Vēlos pateikties dažādajiem pārstēviem no padomas, no komisijas. Ar viņiem mēs ļoti daudz strādājām un veiksmīgi strādājām, man šķiet. Uh, Vēlos arī pateikties jo īpaši agri sekretariātam un ēnu referentam. Liels paldies, priekšsādātāji! Molto bene, grazie, Madame Lebrun. Paldies, eh, Lebrun kundzei. So, uh, dobbiamo esprimere un voto. Tagad mums ir jābalso ar roku vai elektroniski. Elektroniski, atvainojiet, saka priekšstādātāji, balsosim elektroniski. Par konsolidētiem grozījumiem Sāku, sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Paldies! Uzslava Lebrūnas kundzei. Tad varam doties tālāk. Mm. Bene, se non ci sono altri punti, andiamo, altri richieste di intervento, andiamo. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad 11. darba kārtības punkts - grozījuma izdarīšana regulā numuru 1166 2008, kas attiec uz lauksaimniecības struktūras apsekojumiem un lauksaimniecības ražošanas metožu apsekojumiem attiecībās 2014. un 2018. gada periodu finanšu schēmu. Referents esmu es, šīs komitejas priekšsēdētājs. Šajā gadījumā mums ir jābalso regulā ir juridiskais pamats par saimniecības struktūras apsekojumiem. Ir paredzēta arī lauksaimniecības eh, ražošanas metožu apsekojumu un sadalīts ir divos periodos, un līdz ar to nevarējām vienlaiks noteikt finansējuma līmeni. Tātad jābalso par priekšlikumu, lai nodrošinātu šo apsekojumu mm, pastāvīgumu, lai tie tiktu turpināti arī jaunajā daudzgad finanšu schēmā. Tāds svarīgi, lai nebūtu aizskavēta datu bāzes attīstība un uh, lai tiktu arī attiecīgi sagatavoti līdzfinansēšanas pasākumi. Un lai neaizskavatos arī tālāko apsakojumu pētījumu, kam jā. Ja, jāsāks 2016. gadā. Padome sacīja, ka tā apstiprinās uh, komitejas priekšlikumu bez grozījuma, tātad uh, mums ir jārīkojas ātri, un tāpat arī padomu nezinu, vai ir kādi komentāri, es domāju, varam uzreiz balsot elektroniski arī šajā gadījumā. Lūdzu, balsojiet. Voto Kjūso. Beidzam balsot. Tāpēc, ka tā vairāk uz to punktu. Ed è largamente maģoritārija, abbiamo un solo voto contro. Ļoti pārliecinošs vairākums par, tikai viens deputāts balsoja pret un viens eh, deputāts atturējas. Tagad 12. darba kārtības punkts. Kā jau zināt, kolēģi, ir mutisks jautājums par reglamentu 115. pāntu. Tas attiecas uz 2015. gada pasaules izstādi Milānā. Tā ir svarīga iespēja visai Eiropas Savienībai, ne tikai konkrētajai valstī. Tas ir eh, visaptvarošs temats, kas attiec eh, uz mums gaidām 20 miljonu apmeklētājus. Tas ir, tā ir svarīga iespēja sniegt informāciju Eiropas pilsoņiem par tādām nozarēm kā pārtiks nodrošinājums, ilgspējība, Šī, eh, šīs izstādes tēmata ir, protams, saistīta ar lauksaimniecību un pārtiks apgādes jomu, un mums ir jānosaka, cik lielā mērā un kādā līmenī uh, būs šie vēstījumi no Eiropas komitejas. Tāpēc mēs uzdevām mutisko jautājumu, lai būtu diskusijas plenārsēdē. Ceru, ka nākošais eh, Strasbūras plenārsēdēs mums izdosies uzdot šo jautājumu pirms sasaukuma beigām, vai mēs vis tam piekrītam, vai jums šis priekšlikums ir pieņemams? Nav vajadzīgs elektroniski balsot. Paldies! Nekas cits eh, rīta celienā mums nav paredzēts. Nākošā, nākošā sanāksme šo pēcpusdienu būs arī tāda uzklausīšana. Rīt cēliens bija mazliet nogurinošs, taču pateicos visiem par līdzdalību, un tad atkal sanāksim kopā pēcpusdienā pulksten 15.